angļu valodu un sākam balsot. Pirmais balsojums ir par Galtieru kunga ziņojumu statistikas informācijas vākšana, ko veica Eiropas centrālā banka. Viens balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrs balsojums šodien ir Svinbērna kunga ziņojums par, atvainojiet, Svinbērnas kundzes ziņojums par Eiropas centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas. Bloku balsojums par grozījumiem no 2. līdz 5. no 8. līdz 14. grozījumam par, pret, atturās pieņemts. Tālāk pirmais grozījums divās daļās. Par pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Par otro daļu par pret atturās pieņemta. Pārbaudīsim manuprāt, bija pilnīgi skaidrs, ka ir pieņemts. Tālāk, sastais grozījums divās daļās par pirmo daļu. Labi. Es pirmo reizi vadu balsojumu, līdz ar to es varu piekrist tam, ka mēs pārbaudām. Tātad pirmā grozījuma otrā daļa personālais balsojums. Elektronisks balsojums. Sākam balsot. The second part of amendment. Pirmā grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturās. Pilnīgi skaidrs, ka pieņemta. Otrā daļa par, pret pret, atturās, pieņemta. Tālāk, septītais grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniskais balsojums par septīto grozījumu. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Par. Pret. Atturās. Būs jāpārbauda, jā. Elektroniskais balsojums. And I close the elect Beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk uh, balsojums par komisijas priekšlikumu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tālāk par uh, likuma došanas rezolūciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais balsojums ziņojums par klimatu pārmaiņu konferenci Limā. Ceturtais punkts divās daļās par pirmo daļu. Kas par? Pret? atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās noraidīts. 14. punkts divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturās. Pārbaudīsim. Sākam elektronisko balsojumu par 14. punkta pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemt. 16. punkts, 9. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 16. punkts. Jābalso par sākotnējā teksta versiju, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 24. punkts par pret atturās pieņemts. 26. punkts divās daļās par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 29. punkts, otrais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 32. punkts, kas par pret atturās pieņemts. 33. punkts, trešais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 35. punkts, 3 daļas, pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturās arī pieņemta. Trešā daļa, kas par pret atturās noraidīt. 36. punkts, 10. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Jā, nu, es jums nesteikšu, kā balsot, pogas spiežiet pārši. Beidzam balsot. Pieņemts. Atkrīt sākotnējais teksts. Pārējiem pie 39. punkta, 4. grozījuma, kas par pret atturās pieņemts. Atvainojiet, noraidīts. Jā, noraidīts. 41. punkts, divas daļas par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 43. punkts, 5. grozījums, kas par pret atturās pilnīgi skaidrs, ka noraidīts. 51. punkts par pret atturās pieņemta pieņemts. 55. punkts, 6. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 56. punkts, divas daļas par pirmo daļu. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Arī pieņemta. 57. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturās arī pieņemta. Pēc 60. punkta 12. grozījums, kas par pret atturās noraidīts. 11. grozījums par pret pret, atturās, arī noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturās, arī noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturās, šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs, ka pieņemts. Lūdzu, celiet rokas. Tad būs vieglāk saprast. Pirmais apsvērums par I apsvērums. Par pret atturās noraidīts. X apsvērums par pret atturās pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk balsojam par rezolūciju kopumā. Par, pret, atturās. Tā ir pieņemta. Paldies! Now Of... Tagad uzklausīsim balsojumu skaidrojumus. Aicinu kolēģus, kas nevēlas skaidrot savu balsojumu, doties ārā no zāles, lai mēs varētu uzklausīt tos, kas vēlas runāt. Thank you, President. I'll take these.